președintă. Oui, s'il vous plaît. Good afternoon, everyone. The sitting is resumed. Labu pēcpusdienu, mēs atsākam sēdi. Pirmām kārtām vakardienas sēdes protokols ir pieejams, ja nav nekādu iebildumu vai komentāru tad uzskatām šo protokolu par apstiprinātu. Un šo pēcpazienu mēs sākam ar debatēm.